mūsu kolēģi Valesa, mūsu kolēģi jauno. Maconī kundze, komistejas vadītāja, viņa atvainojas, bet viņa vienu stundu nevarēs ierasties uz sēdes sākumu un viņa nevarēs būt klāt arī rīt kādu laiciņu, jo mūsu komitejas sēde pārklājas ar uh, Regija komitejas sēdi. ir uh, viena izmaiņa uh, attiecībā uz darba kārtību. Astotais darba kārtības jautājums tiek atlikts. Uh, to, tā šādu lūgumu ir izteikuši paši delegācijas locekļi, un ja neviens, nav, ja neviens neiebilst, es aicinātu sākt ar piekto darba kārtības jautājumu. Ja nekāda iebilduma nav, tad es uzskatīšu, ka darba kārtība ir apstiprināta. Lūgumrakstu iesniedzēji un arī citas puses ir klāt attiecībā uz devīto jautājumu. 14. jautājums. Tālāk 15. punkts, petīcija numurs 161 2006. Dan Brennan kungs ir klāt un arī īrijas varas iestāžu pārstāvi attiecībā uz 16. punktu. Lūgumraksts numur 098 2004. gads, tālāk arī 17. punkts, lūgumraksts numur 151 18 2008. gads, kas ir saistīts ar uh, putnu medībām Bulgārijā, tālāk 18. lūgumraksts. Uh, 1044 2011 eh, Human Society International par eh, nu, no vaļu, no vaļiem iegūto produktu tirzniecību. Mēs izskatīsim atzinumu par Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem saistībā ar ūdeni. Vides komiteja arī ir uh, atbildīga par šo jautājumu. Tas ir ceturtais darba kārtības jautājums. Čuntas kungs ir referents, arī komisija ir uzaicināta, Gasparinetti kungs no komisijas ir klāt, un viņš pārstāv komisiju. Un es tagad vispirms došu vārdu uh, referentam, lai viņš pa, pastāstītu par savu atzinumu uh, šai lietā. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή είμαι καινούριο στην Επιτροπή Πίτ. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Puši. Redzēsim, cik daudz man laiks ir. Câte doriți, domnule raportor, as much as you like. Jums ir viss laiks, ko jūs vēlaties runāt. Jūs varat runāt, cik ilgi vēlaties. Nav plenārsēde, kurā ir laika ierobežojums. <laughs> που έχουμε όλοι μας επειδή οι ομιλίες μας στην Ολομέλεια είναι ενός λεπτού ή δύο λεπτών. Jā, tā tik tiešām ir, ka plenārsēdē parasti ir laiks minūte vai divas runā, tāpēc uzdevu šo jautājumu, saka referents, bet es centīšos izteikties pēc iespējas uh, īsāk, bet tāpat laikā pietiekam detalizēti. Man ar lielu prieku ir sanācis strāstāt pie šī jautājuma pēdējā plenārsēdē Strasbūrā. Mēs pieņēmām rezolūciju par uh, pasaules fórumu gribētu atzīmēt, ka mēs esam atzīmējuši to, ka uh, ūdens ir publisks uh, sabiedrības īpašums, un tā ir vispārēja cilvēku tiesība piekļūt pie ūdens. Ūdens nedrīkstētu būt uh, ieņēmumu avots, un es uzskatu, ka ūdens ir uh, kopīgs uh, cilvēces resurss. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs princips, uh, un ūdens mums ir jāsaglabā un jātaupa un jāizmanto pēc iespējas labāk. Un uh, publiska ūdens apgādes pārvalde arī ir ārkārtīgi svarīga un jāņem vērā vidas apsvērumi. Es to saku tieši tāpēc, ka tas ir arī mana ziņojuma izklāstā Tā, tad tur ir rakstīts, ka ūdens, eh, protams, eh, atrodas eh, visur un lielā mērā arī klimats ir saistīts un atkarīgs no ūdens, un mēs nevaram iedomāties savu dzīvi bez ūdens. Protams, tā tad ir šis princips, ka ūdens ir visur, bet nebieži, nevienmēr ūdens ir tur, kur tas ir nepieciešams, vajadzīgajos daudzumos. Ūdens ietver direktīva ir tieši attiecināta šiem diviem aspektiem - tātad ūdens kvalitāte un pieejamība. Visbeidzot, ievadu piezīmju formā gribu teikt, ka paldies uh, saviem kolēģiem, paldies uh, klātesošiem dienestiem un kopš 98. Uh, gada ir bijuši vairāki lūgumraksti, kas ir iesniegti saistībā ar ūdeni. Šie lūgumraksti ir bijuši saistīti ar praktiski visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ietver Ūdens pamatdirektīvā ir nosprausti galvenie kvantitatīvie kritēriji, tā tad, lai zinātu, cik daudz ūdens ir pieejams, un tāpat ir arī kvalitīvie raksturotāji lielam svarīgi. Un, protams, ka nepieciešams aizsargāt visas ūdens sistēmas. Eiropas Savienībā ir definēti vairāki pasākumi, dažādas aktivitātes, kas jāveic šai jomā. Ir nospraust arī konkrēti termiņi, lai varētu pēc iespējas labāk uh, nodrošināt ūdens uh, ķīmisko un kvalitatīvo sastāvu. Savā atzinumā grās, esmu apskatījis piecas galvenās uh, problēmas. Esmu, es to gribu izklāstīt, tāpēc, ka tad būs vieglāk saprast, ko es teikšu attiecībā uz katru no šiem pieciem punktiem. Pirmām kārtām direktīvas, ūdens pamatdirektīvas ieviešana no dalību valstu puses, tālāk uh, ūdens pietiekama pieejamība un tāpat arī piesārņojuma avoti. Ceturtais eh, konflikts ar citām Eiropas Savienības politikas nostādnēm un nepieciešamība iestrādāt ūdens politiku citos uh, politikas virzienos. Un piektais punkts, kas ir ļoti svarīgs, arī pilsoņu līdzdalība. Tātad, kā mēs varam nodrošināt pilsoņu līdzdalību uh, šajā uh, problēmu lokā. Par pirmo punktu, tātad par ūdens pamatdirektīvas ieviešanu dalību valstīs. Aina ir tāda, ka uh, šī situācija ir ļoti nevienāda. Ir dalību valsts, kas to ir ieviesušas, citas vēl uh, kavējas, bet nav tātad vienāda ieviešanas situācija visās valstīs. Un ūdens uh, ekoloģiskā, ekoloģiskais stāvoklis ir ļoti tālu no nosprostiem mērķiem. Notika tāds darba seminārs, tā bija darba diena, kas bija paredzēta, ko organizēja attiecīgā at, attiecīgais komisijas dienests, un tur tika vēlreiz norādīts, ka ūdens pamata direktīvas galvenais mērķis netiks panākts nospraustajos laika termiņos. Tātad es gribētu ar grozījumu palīdzību ierosināt, lai kaut kas varbūt tiktu darīts, lai šis termiņš tiktu tomēr ievērots, jo šobrīd tik tiešām ir tāda sajūta, ka mērķus nevarēs sasniegt nospraustajos mērķos, nospra, nospraustajos termiņos. Tālāk, uh, ūdens resursu pietiekamība. Eiropā esam nonākuši pie tādas kritiskas situācijas. Runājot par ūdens pietiekamību Eiropā, mēs koncentrējamies uz Eiropu, bet gribu teikt, cienījamie kolēģi, ka problēma saistās arī ar uh, Eiropas ziemeļiem. Tie ir reģioni, kur uh, ir vairāk lietus nokrišņu. Čehijas republikā, Ziemeļ, uh, Dienvidu Itālijā un Beļģijā ir zināmas problēmas. Tāpat ir problēma valsts, kurās ir ūdens trūkums praktiski visu laiku. Itālija, Kipra, Spānija un Malta, piemēram, ir šādas valsts. E, un tāpēc ir nepieciešama laba ūdens resursu pārvaldība, un tā ir jāīsteno visā Eiropas Savienībā. Nepieciešams pārskatīt uh, politiku šai virzienā. Tālāk, trešais uh, elements no maniem pieciem punktiem, ko es gribēju apskatīt šajā ziņojumā, tas ir piesārņojuma jautājums. Tātad, kas piesārņo ūdeni? Arī šeit veicām izvērtējumu. Ir eh, dažādi fitofarmācijas uzņēmumi, kas eh, rada lielu ūdens piesārņojumu. Mums jāprasa attiecīgajai eh, izpildu komitejai piešķirt lielāku atbalstu atkritumu apstrādēji, notekūdeņu apstrādēji un tam līdzīgām aktivitātēm. Tāpat gribu norādīt, ka mani ļoti satrauc, un tas ir eh, atspūgļots manā atzinumā, ka jaunajā komisijas paziņojumā ir tikai 15 jaunas ķīmiskas vielas, bet ir vairāk kā tūkstots ķīmisku vielu, attiecībā uz kuru klāt būtu nodenī nepieciešams veikt uzraudzību, un es domāju, ka šis darbs ir jāveic intensīvāk, un pēdējais Ceturtais punkts - konflikts, pieaugušais konflikts starp ūdens politiku un citām politikām, piemēram, energopolitiku, lauksaimniecības, transporta, tāpat rūpniecības un lauku attīstības politiku. Te mēs redzam, ka ir tik tiešām dilēma, kas parādās katru reizi vai ekoloģija iet pretī ekonomikai, vai tā ir vai nē. Tā tad viens pret otru, vai pastāv šāds jautājums. Bet es domāju, ka nav tādas patiesas dilemmas, ir jārod līdzsvars starp ūdens sistēmām un tāpat visu pārējo, kas, teiksim, iet vairāk ekonomiskā virzienā. Domāju, ka jāapzinās, ka energo avoti, ko izmantojam šodien, eh, ārkārtīgi daudz patērē ūdeni. Atbilstoši datiem. Uh, klasiskie energoražošanas veidi patērē 45% ūdens, kas mums ir pieejami. Tā tad ir jādomā, ir jādara kaut kas, jāpāriet uz jauniem enerģijas avotiem, kas tik ļoti lielā mērā netērē ūdeni. Tā tad tas ir vēl viens iemesls, kuram vajadzētu mūs stimulēt pāriet uz atjaunīgiem energoavotiem, un es šai sakarībā arī iesniegšu grozījumu. Es minēju arī lauksaimniecību. Arī lauksaimniecības lauciņā ir daudz problēmu. Tiek pārliecīgi daudz izmantots ūdens, tāpat arī dažādi fitosantārie produkti tiek lielā daudzumā izmantoti. Tālāk atkal augu kultūras, kas ļoti daudz patērē ūdeni. Ir dažādas dotācijas eh, šādā lauksaimniecībā, labi, tās varbūt nevar atcelt, bet tomēr ir jānosprauž daudz tāda konkrētāka un precīzāka kritērija, jāizvērtē šī darbība un jāatrisina šī problēma. Es gribētu, lai mēs pieprasītu, lai lauku reģionos lauksaimniecībā tiktu reciklēts ūdens un lai tas atkārtot varētu tikt izmantots lauksaimniecībā. Es domāju, ka uh, ūdens politikas integrēšanai jānotiek, tā ir jāsaist ar visām pārējām Eiropas Savienības politikā. Un tagad noslēgšu ar piekto punktu, par kuru jau īsumā runāju. Tā tad piektais punkts manā atzinumā. Eiropas pilsoņiem ir jābūt iesaistītiem visā šajā procesā. Varam konstatēt, ka vairumā gadījumu nav pilnīgas informācijas. Pilsoņi nezin, kas reāli notiek reģionālā līmenī, vietējā līmenī. Viņi nezin, cik daudz katra aktivitāte, kaut kāds darbības veids patērē ūdeni. Tā tad nav caurskatāmības visā šajā procesā. Tāpēc es domāju, un ar to es arī noslēgšu savu stāšanos, mums ir jāprasa komisijai, lai tiktu uzsākta programma, lai informētu pilsoņus par ūdens ekonomēšanu. Ir uh, ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, cik būtisks ir ūdens un ka to ir nepieciešams pēc iespējas taupīt. Tā tad tas arī ir viss pavisam īsi attiecībā uz šo atzinumu. Protams, mēs esam strādājuši ļoti daudz kolēģu kopā un es tagad gaidu kolēģu komentārus un uh, gaidu arī grozījums un vēlreiz gribu pateikties. Paldies! Vă mulțumesc, domnule Ciuntis, pentru această prezentare. Paldies uh, Čuntis kungam par šo prezentāciju, par ļoti detalizēto stāstījumu, un es tagad došu vārdu komisijai. Marko Gasparņetī kungam, kurš pārstāv uh, komisiju. Lūdzu, jums vārds. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies. Forte. Paldies referentam Čuntis kungam. Komisija lielā mērā atbalsta šajā priekšlikumā izteiktos eh, priekšlikumus un arī par to, ka viss teiktais tajā ir pamatots un kvalitatīvs. Komisija arī atbalsta to, ka būtu jāuzsver šīs piecas tēmas, Komisija ir viensprāts, ka galvenokārt vajadzētu runāt par ūdens pamatdirektīvas īstenošanas pasākumiem, kuri vēl joprojām visās dalību valstīs netiek piemērot vien apmērīgi. Un komisija līdz šā gada beigām sagatavos ziņojumu. Tas jau būs otrais ūdens pamatdirektīvas izpildes ziņojums. Kā jau es teicu, komisija to sagatavos līdz šā gada beigām un tad dos parlamentam izskatīt. Un esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība turpināsies arī gala gada beigās. Runājot par vides mērķu sasniegšanas vidas mērķi, kuri tika ierakstīti vidas politikā līdz 2015. gadam. Šeit būtu jārunā par būtiskām atšķirībām starp ūdens pamatdirektīvu un gaisa kvalitātes pamatdirektīvu. Vēlētos jums atgādināt, ka abas šīs pamatdirektīvas ir bijusi par pamatu ļoti daudzām iesniegtajām petīcijām un lūgumrakstiem, tāpēc es vēlētos pavisam īsi pieskarties abiem likumdošanas aktiem. Gaisa kvalitātes pamatdirektīvā runiet par izņēmumiem un termiņu pagarināšanu, un šāda termiņa pagarināšana var tikt piešķirta, ja komisija tam piekrīt. Līdz ar to. Runājot par gaisa kvalitātes ex ante likumdošanas piemērošanu, tad eh, komisija ārkārtīgi strikti to piemēro. Bet ūdens pamatdirektīvas gadījumā uh, un vispār ūdens likumu gadījumā situācija ir nedaudz pretēji, un es pavisam drīz paskaidrošu, ko tas nozīmē. Dalību valstis pašas var pieņemt lēmumu pagarināt ūdens pamatdirektīvas mērķu izpildi. Tur ir rakstīts pamatdirektīvā 15. gads, bet piebēm, piemēram, ūdens baseinu, upju ūdens baseinu gadījumā ir skaidrs, ka daudzas uh, dalību valsts šos upju ūdens basēnu mērķus varēs sasniegt tikai 21. gadā. Un, protams, ka ikvienai upes ielai ir izveidots eh, pārvaldes plāns, un, kā jau es teicu, līdz šā gada beigās komisija sagatavos ūdens pamatdirektīvas izpildes pārskatu, un tad jūs varēsiet ar to iepazīties. Citādi man nebūtu nekas piebilstams vēl pie referenta teiktā, bet runājot par ūdens piesārņošanas avotiem un tātad par kvalitatīviem kritērijiem, tad šeit varbūt ir nelielas atšķirības starp to, kādā veidā referents novērtē komisijas ierosinātās aktivitātes un kā komisija vēlētos tās redzēt īstenotas. Paskaidrošu. Runājot par komisijas pirms pāris nedēļām sagatavoto ziņojumu, tad tur runa gāja par 15 vielām, un šīm konkrētajām vielām ir sagatavot arī Eiropas Savienības likumdošana, jo šīs 15 vielas ir problemātiskas visās dalību valstīs. Uh, bet ūdens pamatdirektīvā ir ierakstīta klauzula, ka, ja dalību valsts to vēlas, tās var šo 15 vielu sarakstu pagarināt. Tātad eh, tas nozīmē, ka komisijas ierosinātais 15 vielu saraksts nekādā gadījumā nav noslēgts un strikts. Runājot par ūdens politikas īstenošanu, tad es pilnībā piekrītu referentu teiktajam un tam, ka varbūt neliels konflikts starp energoresursiem un starp kultūru, un par to, kā jau es teicu, mēs runāsim arī vairāk gadu beigās paredzētajā izvērtējumā. Ūdens pamatdīvas, čet, pamatdirektīvas 14. pantā ir ierakstīts, ka ir jāveic iedzīvotāju domas aptauja un iedzīvotāju aptaujāšana. Un es uzskatu, ka vajadzētu pieminēt, ka burtiski pirms divām dienām komisija ir uzsākusi iedzīvotāju domas apkopošanu par šo te priekšlikumu, un ik viens, kurš to vēlas, vai tas būtu, vai tā būtu privāta persona vai nevalstiska organizācija, var izteikt savu viedokli. Par šo priekšlikumu vispārīgos vilcienos priekšsēdētājs kundze mēģināšu runāt ļoti lakoniski. Tātad par šo priekšlikumu es piekrītu īpaši astotajam punktam, kurā runa iet par to, ka dalību valstīm ir jāizpilda tā, to vides mērķi. Man nedaudz nepatīk tas, ka referenti ierosinātajā tekstā parlaments pamudina komisiju būt striktākai Un tagad citēšu, komisijai ir jābūt daudz mazāk pasīvai. Es, protams, vēlētos diskutēt par šāda veida tekstu, ko tas nozīmē, ka komisija ir pasīva tieši ūdens direktīvas izpildē. Varbūt vēlētos jūs iepazīstināt ar statistiku, kas apstiprinās to, ka pēdējos divos gados pārkāpumu procedūras ir ierosināts jau vairāk kārt, jo, kā mēs zinām, uh, vidas pārkāpumi ir samērā liels soda sankciju iemesls. Un tas attiecās gan uz 10. gan uz 11. gadiem. Īpaši 713 e, soda sankciju izskatīšanas. Tas bija 713. 10. gadā, un 31 no soda pasākumu procesiem attiecās uz vidi. 928 gadījumu un 25% to attie, no šiem gadījumiem attiecās uz ūdeni, un tas bija 11. gadā. Tā tad es domāju, ka šis teikums par to, ka komisija ir jābūt mazāk pasīvai, ir neadekvāts. Paldies! Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare, având în vedere. Paldies komisijai uh, par šo stāstījumu. Eh, šis eh, teksts tiek iesniegts debatēm pirmoreiz tagad, un es tagad aicinu kolēģis izteikt savus piezīmes. Aukenas kundze, lūdzu. Skuvantuļ. Lūdzāk, nu, ja. Paldies. Es eh, runāšu dāneski. Šodien izņēmumu kārt. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu priekšlikumu. Mēs visi esam viensprāts par to, ka tajā rakstītais ir taisnība. Es saprotu, ka komisijai nepatīk, ka to kritizē un par to, ka mēs sakam, ka komisija ir pasīva. Protams, ka komisijai tas nepatīk, un tomēr. Runāsim skaidru valodu. Dalību valstīm ir viena alga. Dalību valsts jau neko nedara. Iespējams, ka komisija ir aktīva, bet dalību valsts ir pasīvas. Līdz ar to mēs mierīgi komisiju varam nosaukt par pasīvu, jo komisija neko nedara. Komisijai vajadzētu būt daudz dramatiskākai un striktākai, un tā tāda nav. Problēma tikai aug. Mēs redzam tikai aus, aizbērga redzamo daļu. Šobrīd mēs redzam, ka viss pasauli ir piemeklējusi ūdens trūkuma krīze, un ja mēs ūdens resursus nepietaupīsim un tos drausmonīgi mēģināsim nepiesāņot, tad mēs redzēsim, kādas būs. Piemēram, katreiz, kad mēs ejam uz poda, tās ir 25 litri ūdens, kas aiziet vienkārši kanalizācijā. Tā tad. E, tas ir ūdens, ko mēs pēc tam vairāk nevaram izmantot, un es domāju, ka, piemēram, Dānijā, es jūs iepazīstināšu, piemēram, mašīnas nomazgāšana var nomazgāt mašīnu izmantojot tikai 4 litrus ūdens. Un ja kāds varēs attīstīt šādu tehnoloģiju, kurā varēs izmantot tikai 4 litrus ūdens, tad tas iekonomēs ne tikai ūdeni, bet tas tiešām varētu būt būtisks zaļo investīciju avots un resursu adekvātāks izmantošanas iespēja. Uh, Līdz ar to, ja komisija tiešām no savas puses būtu daudz striktāka un pamudinošāka, un ja mēs savukārt atbalstītu investīcijas zaļajās tehnoloģijās, Tātad, ja mēs palīdzēsim viens otram, tad mēs daudz panāksim. Lai nebūtu tā, ka ik viena pamatdirektīva būtu tikai apgrūtinājums dalību valstīm, Dalību valstīm šie likumdošanas akti ir jāuzskata par iespējām. Mums ir jābūt adekvātai kanalizācijas cirkulācijai, mums ir jābūt adekvātiem mazgāšanas iespējām. Daudz vairs nerunāšu un tomēr. Ķīmiskās vielas. Es pati biju ēnu referenti iepriekšējā sasaukumā, kurā mēs runājām par vienu no meitas direktīvām par tā saucamajiem virzens ūdeņiem un to piesārņojumu. Tātad, kā lai es to labāk pasaku? Komisija kā lai es to maigāk pasaku. Komisija it kā panākās pretīm tam, ka pesticīdus var izmantot lauksaimniecībā, un tagad mēs redzam, kādas ir sekas. Runāšu par Dāniju, bet tas pats ir arī citur. Šobrīd mēs eh, piedzīvojam dramatisku pesticīdu pieaugumu lauksaimniecības izmantošanā, un tas nonāk arī pamatūdeņos un gruntsūdeņos. Un, eh, Tā tad daudz gruntsūdeņa netiek vispār attīrīti, un mēs runājam par modificētu uh, veselīgu ūdeni, bet mēs nerunājam par tīru ūdeni. Tātad mēs runājam par modificētu veselībai nekaitīgu ūdeni. Kas tas tāds ir? Mums ir jārunā par tīru ūdeni, un tie ir divi dažādi jēdzieni. Un tomēr es uzskatu, ka ūdens ir viena no mūsu svarīgākajām jomām. Es zinu, ka komisija daudz ko dara, es zinu, ka dalību valsts varbūt līdz šim brīdim uzskata, ka jā, kaimiņu dalību valsts neko nedara, tad nedarīšu arī es, un tādā veidā nodiek šīs, šī aplikšana un vēlreiz aplikšana. Tā tad Dāņi saka tā, ka ja jau Vācija to nedara, tad nedarīsim arī mēs, un tas ir pats bīstamākais, jo brīdī, kad visbagātākās valsts sāk kaut ko neizpildīt, tas ir nelabs piemērs visām pārējām. Tātad, piemēram, Dānijai ir daudz mazāk līdzekļu un ūdens pieejams kā Vācija, un ja Vācija nedarīs savu mājas darbu, tad ko tad varam darīt mēs? Tātad, jā. Es uzskatu, ka komisijai ir jābūt striktākai un dusmīgākai, ja vēlaties, un jāpieprasa, lai pamadirektīvas tiktu ievērotas. Paldies! Ja, Vă mulțumim, doamna Auken, pentru această prezentare. Dau în continuare cuvânt. Paldies, Aukens kundze, par jūsu uzstāšanos, un tagad vārds Alvrakus kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos uzteikt referentu par uh, šo atzinumu, kas ir sagatavots. Un uh, Eh, mums, protams, ir jādomā par prioritātēm gan Eiropas, gan pasaules kontekstā. Mums ir jācīnās pret eh, nabadzību, iztumtību un, protams, arī jādomā par vidi, par ūdens apgādi un arī par tādiem jautājumiem kā imigrācija un demogrāfija tie šie jautājumi, manuprāt, ir prioritāri un uh, pie tiem mums ir jāstrādā. Mums ir ne tikai uh, jāorganizē pārdomas par šiem jautājumiem, bet mums ir konkrēti jārīkojas. Manuprāt, šis uh, ziņojums ļoti objektīvi pamatot ir izsina jautājumu par ūdeni kā uh, sabiedrisku preci. Tomēr es vēlētos vairāk detaļu, kā mēs varam uh, garantēt uh, pazemes ūdens kvalitāti, kā mēs varam glābt šos ūdens krājumus. Un tai pašā laikā uh, ir arī jādomā par uh, notekūdeņu attīrīšanu, jo šie notekūdeņi uh, rada lielu apdraudējumu pazemes ūdeņiem un cilvēku veselībai. Manuprāt, šis uh, atzinums un ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Bet uh, mans ierosinājums komisijai ir rīkoties aktīvāk. Uh, ir uh, tāda problēma kā ūdens resursu trūkums. Šī problēma ir pazinā, pazīstama jau sen, bet šī problēma vēl tikai sāstinās un ir tādas prognozes, ka nākošie kari varētu notiekt tieši ūdens resursu dēļ, piemēram, tuvējos austrumos, un mums ir jārīkojas apsteidzoši. Paldies! Paldies! Paldies savam rakoskungam! Ja neviens vairāk nevēlas uzstāties, tad es došu vārdu tagad noslēgumu vārdiem mūsu referentam. Lūdzu. Paldies! Es vēlējos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem, vēlējos pateikties arī komisijas pārstāvim. Manuprāt, šī diskusija apliecināja to, ka ūdens ir ļoti nozīmīgs resurss, un diskusija vēl apst, vairāk apstiprināja manu nostāju šajā jautājumā. Uh, prognozes par direktīvas ieviešanu, diemžēl, nav īpaši pozitīvas, un mums ir jādara viss iespējamais, lai panāk šās direktīvas īstenošanu, izdarot spiedienu gan uz komisiju, gan uz dalību valstīm. Visiem ir jāsaprot ūdens lielā nozīme, un uh, tādēļ mums ir jāizdara maksimāli liels spiediens. Mums jārīkojas aktīvāk, lai panāktu direktīvas īstenošanu. Tāpat diskusijā izskanēja, un tas ir ļoti būtiski, ir jāuzsver, ka ūdens politika ir jāiestrādā visās Eiropas Savienības politikās. Pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim, jo citādi iznāk tā, ka šis jautājums vienu dienu ir darbas, kā, darba kārtībā, pēc tam tas tiek aizmirsts. Bet šis jautājums ir jāintegrē visās politikās, gan enerģētikas politikā, gan citās. Tālāk par uh, Eiropas komisijas pārstāvi komentāriem. Vēlos pateikties Eiropas komisijas pārstāvim. Tagad par piesārņojumu avotiem runājot, es uzskatu, ka 15 jaunu vielu kontrole ir nepietiekama ja es pareizi sapratu, tad tas ir tāds kā mazākais kopsaucējs visām valstīm, bet ar to nepietiek. Es piekrītu kolēģiem, kuri norādīja, ka uh, pieaugot pesticīdu lietošanai un citu ķimikāliju lietošanai, mēs saskaramies ar vien ar jaunām ķīmiskām vielām, uh, kas nokļūst pazemes ūdeņos, un tādēļ mums ir jārīkojas un šie pasākumi ir absolūti nepieciešami. Manuprāt, saraksts būtu jāpapildina un nepietiek ar 15 vielām no 2000. Varbūt nevajadzētu ierakstīt visu 2000 vielu šai sarakstā, bet tomēr vairāk nekā 15. Nesaprotu, kāpēc mēs neesam prasīgāk šai punktā. Tālāk par ūdens piesārņojumu avotu dinamiku arī ir jādomā. Tālāk vides aizsardzības likumdošana. Vai ir notikuši pārkāpumi, vai ir samazinājies to datu apjoms, ko mums sniedz komisija? Mm, ja ir mazāk šādu gadījumu, tas neliecina par politikas īstenošanas uzlabošanos. Man gluži vienkārši rodas iespējas, ka eh, atkritumi tiek apsaimniekoti citādāk nekā iepriekš. Varbūt mazāk atkritumu tiek novadīts ūdenskrātuvēs, bet tas uh, neliecina par uh, tādu situāciju, ka vispār nekādu pārkāpumu vairs nenotiek, jo mēs esam saņēmuši tūkstošiem lūgumrakstu par šiem jautājumiem, un tas liecina, ka problēma joprojām ir nopietna. Uh, Un es vēlreiz gribu apliecināt to, ko esmu jau teicis, ka komisija šajā jautājumā ir pārāk pasīva. Tai būtu aktīvāk jārīkojas, un mums ir jāpauž kritisks vērtējums par komisijas darbību, lai komisija būtu spiesta darboties aktīvāk. Paldies, Šuntis kungs, un gribu informēt kolēģus, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. mārts. Tagad pārējām pie lūgumrakstu izskatīšanas. Kā jau sākumā teicu, lūgumraksts 195.2011 tiks izskatīts vēlāk, un tagad pieejam pie, pārējām pie sēstā punkta lūgumraksts 93.2011, ko ir iesniedz Klots Kosts asociācijas pret plūdiem. Uh, un uh, ūdens aizsardzība Francijā. Lūguma raksta autors uh, nav ieradies, bet jūs varat austiņās noklausīties viņa uzrunu, un pēc tam mēs dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Patiesībā gan mēs vispirms dosim vārdu komisijas pārstāvjiem jo lūguma raksta iesniedzēja runa vēl nav gatava mm, uzklausīšanai. Paldies, priekšsēdētājs kungs, kundze, saka komisijas pārstāvis. Mēs uh, apzināmies, cik lielas problēmas rada neatīrīti lietus ūdeņi, Tas jau ir atzīts Eiropas Savienības tiesību aktos par ūdeni un vides aizsardzību. Piemēram, jau ir spēkā ūdens pamatdirektīva vai arī pamatdirektīva par uh, jūras vidi, kurās ir noteikts, ka ir jārūpējas, lai jūras un piekrastes zonas neskartu neattīrīti lietus notekūdeņi. Tāpat ir arī specifiskas direktīvas, kurās ir iekļauts konkrētas normas par to, kā jātīra lietus ūdeņi, kas uh, Eh, rodas neparedzēti lielos daudzumos un ko nav iespējams attīrīt, izmantojot parastās sistēmas. Tāpat ir spēkā arī direktīva par plūdiem, kurā ir noteikts, ka varas iestādēm ir jāmazina plūdu eh, ūdeņu negatīvās ietekme, kas uh, varētu rasties. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību uh, notekūdeņu attīrīšanas sistēmām un to spēju uh, attīrīt um, plūdu un notek, uh, lietus notekūdeņus lielos daudzumos attiecīgā direktīva, kas prasa, lai dalību valstis veiktu pasākumus, ūdens attīrīšanai un atkritumu apstrādei ir arī atrunāts, ka gadījumos, ja ir uh, liels uh, lietus, ūd, notiek ūdeņu apjoms, ir jāveic pasākumu, lai šie lietus ūdeņi negatīvi neietekmētu ūdens attīrīšanas iekārtas uh, pilsētās un uh, ja ir bijusi šāda negatīva ietekme, tad ir jārekonstruē ūdens attīrīšanas iekārtas un uh, atkritumu poligoni. Tāpat uh, komisija vēlas uzsvērt vēlreiz, ka tā vietā, lai jūs mums prasītu pieņemt jaunas tiesību normas komisija uzskata, ka labāk būtu jāizteno jau esošās uh, tiesību normas, kas ir spēkā. Un lai dalību valsts nodrošinātu šo tiesību aktu pilnīgu īstenošanu. Paldies, tas ir arī viss priekšsēdētais kundze. Uh, cred că speech-ul uh, petiționarului a ajuns deja la interpreți, așa că vă invit să uh, Es uh, ceru, ka tulkiem ir pieejama lūguma raksta iesniedzēja uh, runas uh, drukāta versija. Mēs lūdzām franču kabīni nolasīt šīs runas tekstu, lai citi tulki varētu to tālāk iztulkot. No, Este o procedură originală, dar vă rugăm frumos să încercați. Šī ir e tāda netradicionāla procedūra, bet mēs tomēr lūdzam jūs uh, pamēģināt. Lūgums raksts uh, par Lūguma raksts par uh, ekoloģijas, uh, ilgspējīgas attīstības, uh, mājokļu direk, uh, ministrijas atteikumu, kas izdos 2011. gada 10. janvārī nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu. Godā tie komitejas locekļi, godā tie komisijas pārstāvi šī peticija atspoguļo uh, absolūti satriecošus faktus par piesārņojumu pieaugumu vidusjūrā. 90% šā piesārņojuma rada upes, kas uh, šo piesārņojumu tīpaši uh, novada jūrā plūdu un palūdeņu veidā. Eiropas uh, komisija nevar palikt pasīva, ir nepieciešams veikt pasākums, lai uzlabotu situāciju, un tādēļ ir nekavējoties jāpieņem tiesību akti tādi kā direktīvas vai citi normatīvi akti. Tas ir jādara nākošo paauģu vārdā, un godā tie uh, lūguma rakstu komitejas deputāti, priekšsēdētājs kundze, lūdzu dariet kaut ko lietas labā. Raportorul ar trebui să includă în uh, textul său uh, și... Uh, referentam savā ziņojuma tekstā būtu jāiekļauj šīs dokuments, ko mums ir nosūtījis lūguma raksta iesniedzējs. Nav paredzams organizēt debatu šai brīdī. Līdz ar to lūguma raksts paliek atvērts, un tagad vārds Aukens kundzei. Es tikai burtiski vēlējos pateikt pāris vārdus, jo ir ārkārtīgi svarīgi, kādā veidā īpaši pilsētās gatavojas plūdiem un kādā veidā mēs gatavojamies eh, tā saucamajiem milzīgajām plašajām lietus gāzēm. Piemēram, daudzās pilsētās pēdējos gados ir bijušas dramatiskas lietus gāzes, piemēram, Kopenhāgenā pagājušajā jūlijā pilsēta gandrīz noslīka. Uh, Tātad tas, lai izveidot kanalizācijas sistēmu, tas ir ārkārtīgi dārgi, un šobrīd šī sistēma tā vietā, lai izveidot rezervuārus un tā vietā, lai izveidot tādus kā zaļos un ekoloģiskās uh, ūdens aizplūdes iespējas, tas netiek darīts. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu pamudināt daudz vairāk tos, kur strādā ar pilsētu būvniecības plāniem, izmantot šīs iespējas un nevis tikai tātad tā, tā, ūdeni varbūt novadīt, kur tas būtu, vai tas būtu vidusjūras basēnā vai Baltijas jūras basēnā. Uh, Ļoti daudz šobrīd tiek strādāts pie šiem jautājumiem, un kā jau es piebi piebildu iepriekšējā savā teiktajā, mums ir milzīgas iespējas, ja mēs no tiesas uzmanību vērst uz šāda veida sagatavošanas darbiem, tātad uz uh, dramatiskām lietus gāzēm, lai mēs tā, tā vietā, lai varbūt ūdeni aizvadītu kaut kur, varbūt vairāk tiek um, enerģijas un resursu ieguldīt ūdens saglabāšanā un savākšanā. Tātad es vēlētos varbūt piebilst to, ka vajadzētu šeit vēl pielikt klāt, ka mūsu kopīgajā stratēģijā vajadzētu runāt par to, kā un kādā veidā mēs eh, saglabājam ūdeni, un tā vietā, lai, piemēram, pilsētas neaplūst, mēs to ūdeni kaut kādā veidā izmantotu. Iar înainte să declar... Uh, es atvainojos kolēģei Aukenai un Jāra kungam. Es nebiju pamanījusi, ka viņi vēlējās uzstāties. Tagad vārds Jāra kungam. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Ich... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man personīgi liekas, ka šobrīd mums ir iespēja izvēlēties starp divām divām varbūtībām, divām iespējām. Tātad, ja es pareizi sapratu komisijas teikto, tad lūgumrakstu iesniedzēja ideja ir tāda, ka mums nevajag izskatīt vispār šo lūgumrakstu. Mums, protams, Eiropas Savienībā ir juridiski teksti un tajos jau ir iekļaut atbildi. Tātad, ja es pareizi sapratu, mēs runājam par ūdens aizsardzību, par piekrastes teritorijām, par ūdens pamatdirektīvu. Mums ir arī jūru apsaimniekošanas stratēģija, tātad no jūras juridiskā viedokļa raugoties, mums um, nevajag izskatīt šo lūgumu rakstu no juridiskā viedokļa. Mums vienkārši vajag raudzīties un darīt visu, lai labie likumdošanas akti tiktu adekvāti izpildīti. Protams, es piekrītu komisijas teiktajam, ka vēl viens likumdošanas akts praktiski netiks izpildīts un diez vai tas kaut ko praktiski dos. Uh, Līdz ar to mums eh, jebkurā gadījumā varbūt vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu un varbūt atbildēt lūgumrakstu iesniedzējiem, ka viņa konkrētajā gadījumā Tātad viņš eh, vēlas redzēt jaunu likumdošanas aktu, bet mēs nevaram apmierināt viņa prasību, jo likumdošanas tekstos pieņemtos Eiropas Savienības līmenī jau tas viss ir ierakstīts. Un varbūt, ka mēs varētu lūgt lūgumu rakstiesniedzējam dienu konkrētu piemēru, varbūt ne gluži vienu, bet pat vairākus, kādā veidā lūguma rakstiesniedzējs uzskata, ka patreizējā likumdošana netiek adekvāti īstenot, jo komisija atbild, ka likumdošanas teksti jau eksistē un tos tikai vajadzētu adekvāti īstenot dzīvē, kamēr lūguma rakstiesniedzējs apgalvo, ka nē, vajag papildus likumdošanu. Ko vēlējos pateikt, ar vien vairāk likumdošanas aktu, ar vien vairāk papīru neko nedos. Varbūt, ka mums nevajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu Normālos apstākļos mēs lūgumrakstu iesniedzējam atbildēt, mēs slēdzam jūsu lūgumrakstu, bet ja lūgumrakstu iesniedzējs ar konkrētiem piemēriem klajā nenāks un nevar mūs tos nodrošināt, tad mēs arī nevaram viņam atbildēt. Domnule Ciuntis, aveți din nou cuvântul? Paldies. Κυρία Πρόεδρε, μια κουβέντα θα ήθελα να πω. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es tikai gribēju pāris vārdus teikt par to, ko teica komisijas pārstāvis. Atsevišķos gadījumos lietus ūdeņi plūst pa ūdens attīrīšanas iekārtām. Ir daudz šādu piemēru arī Grieķijā. Un līdz ar to jūras teritorijas tiek piesārņots, jo lietus ūdeņi tiek novadīts ar ūdens attīrīšanas iekārtām. Protams, ir uh, pastāv dažādi tiesību akti Eiropas Savienībā attiecībā uz uh, komunālajām notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm, bet uh, tomēr situācija ir neapmierinoša un pēc tam mēs uh, vēlamies, cenšamies novērst sekas. Līdz ar to nepietiek ar to, ka mēs atsaucamies uz spēkā esošo likumdošanu. Šī likumdošana ir jāievieš. Es nezinu, vai šis lūgumraksts jāatstāja atvērts, bet pastāv reāla problēma un mums ir jāaizstāv pie jūras reģioni, reģioni, kas atrodas pie vidusjūras. Un, uh, Eh, to es arī gribēju teikt eh, šīs diezgan orģinālās uzstāšanās sakarā. Paldies! Um, în lumina comentariilor făcute, uh, Uh, consider totuși că acea... Paldies! Mēs esam uzklausījuši kolēģu komentārus. Es uzskatu, ka šajā gadījumā lūguma raksts jāatstāja atvērts, un tagad mēs atgriežamies pie piektā darba kārtības punkta, proti pie 195. 2011. gada lūguma raksta. Da, domnule Iar. Nu, nu, nu, ne, bitte. Jāra kungs. Jautā, vai tas, ka mēs atvera, atstājam šo lūgumrakstu atvērtu, nerad mums pārāk liels sarežģījums. Bet mums vajadzētu būt taisnīgiem un uh, visus, visos gadījumos īstenot uh, vienlīdzīgu pieju, un mums vajadzētu nosūtīt vēstuli tās autoram, lūdzot minēt konkrētus piemērus, lai mēs spētu strādāt arī turpmāk pie šī lūguma raksta. Paldies! Mēs uh, uh ņemam vērā Jāra kunga komentāru par šo iepriekšējo lūgumrakstu, un tagad izskatām 195. lūgumrakstu. Tagad vārds komisijas pārstāvim Hernandesam Lukasam. Thank you, Mr. President. Paldies. Well, the first thing we will... Priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikt, ka saskaņā ar varas iestādēm 2000 nākošā 2008. gada programma Izidiro kanāls ir saņēmis pāri par 2 miljoni 600 e, eiro, ko ir piešķīrs Eiropas lauksaimniecības atbalsta fonds un eh, kopīgais eh, atbalsts no publiskajiem līdzekļiem ir bijis pār par 5 miljoniem eiro. Jums ir mazliet tālāk no mikrofona jās, jāstāv, saka priekšsēdētājas kundze. Jūs esat pārāk to mikrofonam. Tā tad, eh, kā jau es teicu, kopīgās investīcijas no publiskajiem līdzekļiem bija 5 miljoni 971 tūkstots eiro. No 2007. gada projekts tiešām nav saņēmis finansējumu no kopienas līdzekļiem, jo tā lēma kopiena tiesa C225 šķērsvietra 2004 un C186 šķērsvietra 2006. Tiesas nolēmumi bija attiecīgi 28. jūnijā un 12. decembrī 2007. gadā. Lauksaimniecības attīstības programmas eh, apstiprina komisija, bet tās tiek īstenotas dalību valstīs atbilstoši vietējiem un reģionālām vajadzībām. Uh, Tas nozīmē, ka jebkurš specifiska projekta finansējums un arī šā projekta finansējums, ja tas atbilst attiecīgā fonda mērķiem, e, finansējuma izpilde ir projekta menedžmenta un pārvaldības rokās. Papildus informācija par Segara garīgas apūdinošanas kanāla projektu. Papildus informāciju vajag pieprasīt kompetentām dalību valsts iestādēm. Un visbeidzot, vēlētos uzsvērt to, ka Segara garīgas apūdenošanas kanāls ir neatkarīgs no apstekati mentode sāde, ūdens apgādes kanāla, līdz ar to Šim otrajam projektam finansējums tika piešķirs no reģionālā fonda. Šie projekti ir viens no otra neatkarīgi, un tie gan konceptuāli, gan formāli būtiski atšķirs viens no otra. Această prezentare în continuare dau cuvântul doamnei. Mēs pateicamies komisijas pārstāvjiem, tagad Rāns kundzei vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlējos sveikt uh, lūguma rakstu komitejas deputātus. Es uh, esmu bijusi uh, kontaktos ar līguma raksta iesniedzēju. Esam sazinājušies arī ar Katalānijā esošo lauksensības institūtu, un tur arī ir iesniegts šis lūgumraksts. Mēs piekrītam, ka tas nav tik daudz finansējuma jautājums, un uh, tas arī nav tas, uz ko lūgumraksts iesniedzēju vērš uzmanību, bet mūs satrauc. Bet mū, mēs uzskatām, ka šim lūgumrakstam jāpaliek atvērtam, jo mēs nepiekrītam varas iestāžu lēmumam, un, tāds ir, un tas ir, ka šie projekti ir neatkarīgi. Lieta ir tāda, ka ir viens rezervors, un tas tiek izmantots vairākās vietās un dažādiem lauksaimnieciskiem pielietojumiem. Otrajā posmā šajā procedūrā Spānijas varas iestādes lēma, ka šī konkrētā ūdens rezervārs tiek izmantots gan zemramā ūdens ņemšanai, gan arī irigācijai, un tas rada konfliktu. Un rodas arī pārpratumi, jo rezervārs tagad tiek izmantots nolūkiem, kādiem sākotnēji tas nebija paredzēts. Tas bija tikai apūdeņošanai, un tas nebija paredzēts dzeramam ūdenim, lai uh, nodrošinātu dzeramu ūdeni vairākām pilsētām. Tāpēc mēs uzskatām, ka lauksaimniecības uh, sektora tiesības šeit ir pārkāptas. Un tādas ba bažas pauž lauksaimnieki. Un Sanis Idris institūts Katalānijā arī viņi bija gatavi ierasties un uh, paust šo ideju komisijai, jo viņus satrauc tas, ka Katlānijas autonomā valdība neīsteno nosprostos principus, kā vajadzētu. Un lauksaimnieku tiesības ir pārkāptas, izmantojot šo ūdeni arī eh, dzeramā ūdens apgādēji vairākām pilsētām reģionā. Tāpēc mēs gribētu, lai parlaments mūs uzklausa un lai parlaments uzklausītu iesniegto pamatojumu Jo te nav runa par diviem atsevišķiem un pilnīgi neatkarīgiem projektiem. Un tas nav tikai naudas jautājums, tas ir jautājums par pamata tiesībām šiem uh, konkrētiem lauksaimniekiem. Un lauksaimnieku uzskata, ka autonomās reģiona iestādes ir pārkāpušas uh, konkrētu principu īstenošanu. Paldies, vai ir vēl citi, kas gribētu izteikties? Aukens kundze vēl. Es uzskatu, ka ir nedaudz grūti saprast. Tātad, ja es pareizi izprotu, tad jautājums par šo projektu leģitimitāti un to izveidi Natura 2000 teritorijās, tātad eh, vismaz tekstu lasot, man tā liekas, bet tekstā es nekur neatrodu, vai tātad sanāk tā, ka šo projektu izbūve ir svarīgāka nekā vidas Natura 2000 teritorija aizsardzība. Jā, tas ir šajā tekstā, un tāpēc mani pārsteidz tas, ka tas, kas ir rakstīts lūgumrakstā, ir pilnīgi pretēji tam, ko es dzirdēju no varas iestādes pārstāvi teiktā. Tātad mans jautājums, varbūt kāds man varētu paskaidrot, kāpēc atbilde no varas iestādes puses ir pavisam savādāk nekā tie fakti, kas ir apkopot lūgumrakstā? Just, äh, Domnule Iar, aveți cuvântul. Ja, ich habe ich hab, äh, ich hab dieselbe Frage wie meine Kollegin, also vielleicht kann uns noch mal jemand... Ja, Es eh, vēlējos pajautāt tieši to pašu, ko Aukens kundze. Varbūt, ka kāds varētu paskaidrot mums šo lūgumu rakstu tā, lai mēs to izprotam. Tātad, kas tur ir rakstīts, jo man tiešām neliekās, ka tas, kas ir rakstīts eh, lūgumu rakstā, atbilst faktiem, kurus tikko teica Spānijas varas iestāžu pārstāvis. Tātad mums iespējams, ka vajadzētu to sīkāk paskaidrot. Gracias. Eh, bueno, pues para que quede, para vamos aclarar. Paldies. Paldies. Paldies, mēģināšu tātad paskaidrot. Jā, tiešām arī man e, šad tad ir jautājumi par to, kādā veidā fakti atbilst patiesībai vai otrādi. Lauksaimniecības institūts izskata dažādu projektu vides servitūtus, un, protams, ka visam ir jābūt likumdošanas ietvaros uz to, kādā veidā tiks aizsargāta gruntsūdeņa, ūdeņu flora, fauna, bet problēma šeit ir saistīta ar cilvēktiesībām, ar cilvēku, kur dzīvo šajās teritorijās tiesībām. Cilvēki ir ieguldījuši milzīgu laika un naudas daudzumu un, piemēram, Segara Garīgas kanāls par to, lai šī teritorija ap šo kanālu būtu adekvāti iriģēta Un šī te ūdens tilpne, kura tika izmantota apkārtējo teritoriju apūdeņošanai, to Kataloņa autonomā vara sākot, šobrīd tas sāk tiek, šobrīd šī ūdenskrāto tiek izmantot arī dzeramā ūdens piegādē. Tas nozīmē, ka uh, apūdeņošanai ūdeņa paliek stipri mazāk, un cilvēki, kuri sākotnē ticēja šim projektam, šobrīd jūtās apkrāpti, un tas eh, tā tad parādās šajā lūgumrakstā. Runa neiet par to, tiek vai netiek izpildīti dabas aizsardzības prasības. Protams, ka cilvēki un arī šis projekts vēlas aizsargāt floru, faunu, ūdeni. Problēma sākās ar brīdi, kurā autonomās eh, varas iestādes pieņem lēmumu, kur sākotnē projektā nebija paredzēts. Un šeit tātad Katalonijas autonomā vara ir noņ, nu, lēmusi, kas gara garīgas uh, ūdenskrātuvs ūdens tiks izmantots dzeramajiem, no, dzeramā ūdens nodrošināšanai un nevis tikai un vienīgi apūdeņošanai. Tāpēc mēs vēlētos, lai šis lūguma raksts paliktu atvērts un to neslēgtu, jo tās ir cilvēku pamatiesības. Cilvēkiem ir jābūt tiesībām un viņiem arī ir tiesības strādāt kā lauksaimniekiem, un tas viņiem izraisīs būtisks problēmas. Domnā. Paldies! Paldies par skaidrojumu. Atkal Aukins kundzei vārds. Paldies. Es gribētu teikt, ka tā nav pamata tiesība uh, saņemt ūdeni tādā teritorijā, kur ūdens nepietiek. Tā nav kaut kāda cilvēka pamata tiesība. Lauksaimniecība ir ļoti tāds moderns un prasīgs process, un, ja nepieciešams dzeramais ūdens, un ja pastāv ūdens nepietiekamība, tad jā, šādas situācijas atkārtosies. Un uh, kad kaut kas tāds notiks, tad, tad viens cilvēks teiks, mums ir tiesības saņemt uh, ūdeni no citiem. Es domāju, ka ja tas turpināsies, tad notiks karš. Tas, ko es te lasu un ko es saprotu, ir tas, ka nav sapratnes, ka ir jā, jādalās ūdenī. Kopīgi to jāizmanto. Mums ir nepieciešams labāks uh, prezentējums šim lūgumrakstam. Es izlasu lūgumrakstu. rakstu uzklausu atbildi, nevis sākotnējo, bet tagadējo, tad es nedomāju, ka ir, šis ir lūgumraksts, ko mēs varam uh, uzturēt uh, procesā. Uh, vă mulțumim mult, doamna Aucan, luând în considerare argumentul. Paldies Aukens kundzei. Esam uzklausījuši argumentāciju no dažādām pusēm un uh, ierosinājumu izskatīt jautājumu, domāju, ka labākais risinājums būtu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Tātad nākošais mūsu darbkārtības jautājums ir atzinums par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību. Tas ir septītais darbkārtības jautājums. Wir brauchen äh, äh bei der nächsten Behandlung unbedingt die Petenten um. um Tātad ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uzaicinātu visus lūgumu rakstu iesniedzējus, jo ir svarīgi, lai mēs viņus uzklausītu, lai nav tā, ka izskatās, ka ir divas dažādas lietas, divi dažādi viens un tās pašas ūdens krātuvas izmantošanas veidi. Mums ir jādiskutē ar lūgumu rakstu iesniedzēju vai iesniedzējiem. Tādējādi mums būs lielāka skaidrība. Ja tie tiešām ir divi pilnīgi neatkarīgi projekti, tad mums vajadzētu uzklausīt arī abu šo projektu uh, Uh, izpildītājs. Līdz ar to izskatās, ka šobrīd ir vairāk interešu konflikta, vismaz pēc manām domām. Uzskat, ka mums nav pietiekami daudz uh, pamatdatu, lai detalizēti izvērtētu situācijas status quo. Tātad nākamreiz mums ir jāuzaicina lūguma rakstiesniedzēja, lai, piemēram, šajā gadījumā zinātu, vai ir divi atsevišķi projekti, vai ir konflikts ar papūdiņošanu un dzeramā ūdens piegādi. Uh, un vispār kas tur notiek. Pretējā gadījumā mēs skaidrību neiegūsim nekad, un tas ir kā burtais lokas. Paldies! Domnule, iar acesta este și unul dintre motivele pentru... Jā, Jāra kungs, jums ir taisnība. Tiešām tieši šā iemesla dēļ lūgumraksts paliek atvērts. Un tagad pārējām pie septītā darba kārtības punktā atzinums par Eiropas pilsoņu 20 uh, būtiskākajām problēmām ar saistībā ar vienoto, vienoto tirgu Eiropas Savienībā. Referents ir Busutilkungs. Dodu viņam vārdu. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, madam. Lūdzu, Busatilkungs, vārds jums. Tātad eh, šis ir atzinums, kuru ir sagatavojis iekšējā tirgus komiteja, un tajā runa iet par komisijas pagājušajā gada augustā nopublicoto ziņojumu. Un tajā runa iet par iekšējo tirgu iedzīvotāju skatījumā. 20 būtiskākās problēmas saistītā ar vienotā tirgus darbību. Līdz ar to runājot par mūsu komitejas atzinumu un ņemot vērā uh, atzinuma garuma ierobežojumu. Es savā tekstā esmu uzsvērs tikai tos momentus, kur tiešām ir būtiski mūsu komitejai un tas atbildības sfērā. Īpaši savā atzinumā es e, vēršos pie Eiropas komisijas, lai tā savā ziņojumā, savos nākotnes ziņojumos iekļautu uh, lūgumrakstu izskatīto, izskatīto lūgumrakstu rezultātus un lai vairāk pievērstu uzmanību tam, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības un iespējas sniegt lūgumrakstus parlamenta komitejā. Uh, Esmu uzsvērs arī to, cik svarīgi ir labākā veidā izmantot visu lūgumu rakstu procesu kā tādu, lai uzlabotu Eiropas e, likumdošanas procesu. Jo ikvienam iedzīvotājiem ir tiesības ar lūgumu rakstu griezties Eiropas parlamentā. Un e, tās ir tiesības, kuras iedzīvotājiem sniedz Eiropas Savienības darbības līgums. Nākamais, ko esmu savā atzinuma tekstā iekļāvis, ir tas, ka komisijai nākotnes ziņojumos vajadzētu tomēr atsaukties uz būtiskākajiem Eiropas Savienības likumiem, kur ir saistīti ar varbūt problēmām. Tādējādi iedzīvotājiem rastos lielāka izpratne par to, kāda, kāda varētu būt risinājumi viņu uzsvērtajām problēmām. Un tādējādi mums vajadzētu runāt arī par Eiropas Savienības politikas izveidas procesā lielāku iedzīvotāju un arī mazo un vidēju uzņēmumu iesaistību. Un runāt par to, kādā veidā problēmas, kas vēl nav atrasinātas, varētu tikt risināts likumdošanas līmenī. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, savā atzinumā esmu runājis par tā saucamajiem dienas pieturas aģentūras punktiem, jo daudz no komisijas piedāvātajiem pakalpojumiem ir ļoti noderīgi un tomēr ir tik ārkārtīgi daudz nosaukumu, tik ārkārtīgi daudz izpildītāju, tik ārkārtīgi daudz zīmolu, ja vēlaties ka tas eh, patiesībā iedzīvotājos rada daudz lielāku nesaprašanu un haosu nekā izpratni. Tā tad eh, uzskatu, ka iedzīvotājiem vajadzētu būt skaidri izprotamam risinājumam, pie kā griezties un nevis lauzīt galvu par to, ko darīt un pie kā griezties. Kaut arī ir jāuzsver, ka komisija ar savām iniciatīvām un priekšlikumiem ir daudz darījusi, piemēram, Jor Europe vai tā saucamās vienas pieturas aģentūras, tie abi ir komisijas ierosināti risinājumi, Tas ir ārkārtīgi labs solis uz priekšu, un tomēr savā atzinumā es ierosinu, ka Eiropas komisijai vajadzētu mm, izveidot tā saucamo vienas pieturas dzīvo aģentūru. Piemēram, kaut vai katras dalību valsts galvaspilsētā Eiropas komisijas. E, Eiropas komisijas informācijas birojām varētu būt šāda vienas pieturas aģentūra, kurā iepazīties ar risinājumiem. Protams, es vēlos dzirdēt izteikums no maniem kolēģiem un arī no komisijas. Un ja kolēģi vēlas iesniegt grozījums manas sagatavotajam atzinuma tekstam, tad būšu tikai un vienīgi priecīgs tos izskatīt. Varbūt eh, šobrīd par laika termiņiem. Grūzījuma iesniegšanas termiņš ir 27. marts, un mūsu komitejā 24. aprīlī ir paredzēts balsot par iesniegtiem grozējumiem un atzinumu. Paldies! Domnule Busutil, pentru această prezentare. Paldies, Busutil kungs, par uh, jūsu uzrunu. Tagad vārds Eiropas komisijas pārstāvim Golinska kungam. Thank you very much, Madam Chair, and honorable members of the. Paldies, uh, priekšstādātājs kundze, lūgumrakstu komitejas dalībnieki. Paldies par šīm diskusijām, paldies par ierosinājumiem. Attiecībā uz uh, rezolūcijas projektu IMCO ziņojumam domāju, ka Busutil kungs pieskārās tiešām pašai problēmas būtībai. Komisija apzinās visas šīs problēmas, cenšas tās risināt, bet, protams, mums ir nepieciešams dubultot mūsu ličnējo darbu, lai to visu izdarītu. Paldies, ka esat ienesuši šo jautājumu mūsu diskusijās. Mums ir iniciatīva, mēs uh, mēģinam novērst dažādu dienestu un informācijas uh, avotu pārklāšanos. Šis portāls dod uzņēmumiem un iedzīvotājiem ļoti vienkāršā valodā informāciju par tiesībām un piedāvā arī palīdzības iespējas un uh, iespējas griezties pie specializētiem palīdzības dienestiem nesūtot viņus tā teikt pa ķēdīt no viena pie otra portāls, tātad nodrošina jau automātiski šo piekļuvi. Tas ir viens no daudzajiem instrumentiem, protams, turpmākajos ziņojumos lūgumrakstu jomā, kas būs uh, adresēta parlamentam, es domāju, ir liels potenciāls izmantot uh, šādus instrumentus, lai risinātu pārējās 20 problēmas, kas ir, ir ziņojumā. Gribu atgādināt, ka uh, tas bija parlaments, kas aicināja komisiju izstrādāt šo ziņojumu attiecībā uz uh, vienotā tirgus fórumu. Šim pasākumam, kas notika pagājušā gadā, bet uh, šāds ziņojums tiks atkārtots. Oktobrī šajā gadā būs vienotā tirgus nedēļa, atkal notiks šāds fórums, tātad uh, būs iespēja atkal domāt par to, kā vienoto tirgu padarīt tuvāku pilsoņiem, kur ir šie iztrūkstošie posmi. Uh, kāda ir reālā situācija un kā pilsoņi un uzņēmumi to visu izprot un kā uz to raugās. Tā tad esam konstatējuši iztrūkstošos elementus, trūkstošos eh, tiesību aktus, tāpat arī trūkums informācijas sniegšanas līmenī. Pie šiem jautājumiem ir jāstrādā, šie trūkstošie elementi ir eh, jāsniedz. Un jūs savā prezentācijā ļoti labi minējāt visus šos jautājumus, un komisija ir apņēmības pilna strādāt Un vēlreiz gribu teikt, ka komisija ļoti pozitīvi vērtē šo ziņojumu. Paldies! Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru acest. Paldies komisijas pārstāvim un dodu vārdu Jārkungam. Jā, vielen dank, Simon, für deinen Bericht. Un... Paldies. Paldies. Paldies Simonam. Un es vēlētos pateikties par jūsu pūliņiem šā atzinuma sagatavošanā. Patiesībā nav nemaz tik bieži, kad mēs dzirdām komisiju, ierodoties šeit, sakām, ka komisija vēlētos eh, uzlabot un vairot padarīto darbu. Bultot. Dubultot, protams, ka iedzīvotājiem ir jāapzinās savas tiesības un, protams, ka ir jāizveido mehānisms, uh, kādā veidā iedzīvotājs iepazīstināt ar viņu tiesībām. Jūs esat paveicis lielisku darbu un patiesībā ir pārsteidzoši dzirdēt tik pozitīvas komentārus no komisijas puses. Protams, ka mums ir jāraugās, lai iedzīvotāja situācija uzlabotos un viņi apzinātos savas tiesības, bet tikpat lielā mērā savas tiesības labāk ir jāapzinās arī uzņēmumiem un komersantiem. Protams, ir būtiski dzirdēt atpakaļ saikni un iespējams, ka jā, ir dažādas regulas, ir dažādi likumdošanas akti, kas to paredz, un tomēr vajadzētu izveidot sistēmu, kas eh, skaidri norādītu, kurā konkrētajā vietā ir grūtības un nepilnības, un tad izmantot šīs nepilnības un to risinājumus atkal turpmākas likumdošanas izveidē. Mums ir nepieciešams uh, nodrošināt juridisko drošību mūsu iedzīvotājiem un lai likums savā pieeja un skatījumā būtu homogēns un, protams, atbalstu referenta darbu. Mulțumim mult, domnule Iar, dacă niciunul dintre colegi nu dorește să mai... Paldies Jāra kungam, ja neviens vairāk nevēlas uzstāties, atgādīju kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. marts, un tagad izsludinu 10 minūšu pārtraukumu sēdē.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

Colleagues, I think that uh, the 10 minutes are elapsed, so we can... Kolēģi, desmit minūtes ir pagājuši, mēs varam atsākt darbu. Riprendo la presidenza dal uh, punto relativo. Uh, labdien visiem! Mēs tātad turpināsim ar mūsu darbu, runāsim par vizīti Rumānijā. Ceru, ka jūs esat visi saņēmuši darba dokumentu mūsu dienesti, un es pat mēs centāmies pēc iespējas precīzāk izstrādāt ziņojumu par šo trīs dienu braucienu uz Rumāniju. Bet, protams, mēs neesam iestrādājuši nekādus komentārus, jo mēs centāmies būt pēc iespējas objektīvāk šajā ziņojumā. Vairāki delegācijas locekļi tikās ar mani pagājušā nedēļā, un viņi piekrita, ka būtu labāk sniegt pavisam objektīvu faktu izklāstu šajā dokumentā. Un viņi piekrita, ka mums tiešām vajadzētu sniegt vienkārši pārskatu par to, ko mēs uh, redzējām, ko darījām Rumānijā. Kolēģu un uh, manis uh, veiktie vērojumi nav pilnībā atspoguļoti. Bostināru kungs, piemēram, gribēja, lai mēs aplūkot jautājumus, kurus viņš man kurus viņš minēja pirms šīs komitejas sēdes sākās, un es centīšos viņa minētos jautājumus iestrādāt. Tāpat esmu saņēmusi dažus ierosinājumus no Prēdes kunga, par to, ko vēl varētu iekļaut vēl kādi daži elementi. Arī Hefner kungs eh, ir devis dažus ierosinājumus. Eh, bet ņemot vērā pagājušās nedēļas diskusijas, esmu nedaudz mainījusi šo eh, ziņojumu, lai ņemtu vērā Vairāks no komentāriem ir īpaši Helmer kungu un Salafrankas kungu komentāriem vajadzētu zināmā mērā būt atspūgļotiem, bet, kā es teicu, objektīvā veidā, saglabājot objektivitāti. Es labprāt iestrādāšu arī citus komentārus, ja man tas izdosies, jo es gribētu, lai šis darbs būtu pēc iespējas noderīgāks jo gal galā tāds arī bija šīs vizītes mērķis. Vizītes mērķis bija gūt Uh, kaut kādu atbildi pilsoņiem uz uh, konkrētiem jautājumiem. Mūsu komitejai ir jādarbojas kā starpniekam starp uh, Eiropas pilsoņiem un Eiropas institūcijām tad, kad pastāv kāds strīdus jautājums, kad ir kāds konflikts un lūguma iesniedzēji nav var kaut ko apmierināt. Mums bija vairāk lūguma raksti ko mēs izskatījām pirms došanās uz Rumāniju, un tāpēc delegācija izlēma doties kā delegācija, lai mēs varētu uh, izpētīt, izmeklēt vairākus no šiem jautājumiem. Centāmies uh, dot savu pieredzi un izstrādāt šo dokumentu tā, lai tie, kas nebija Rumānijā, lai jūs gūtu tādu labu priekšstatu par to, ko mēs darījām, ko konstatējām, un cik tālu mums izdevās pavirzīt uz priekšu darbu attiecīgo lūgumrakstu jautājumā. Tātad attiecībā uz tiem lūgumrakstiem, ko mēs saglabājam atvērtus, un kāds būs turpmākais darbs. Un centīsimies pēc iespējas visaptverošāk arī sniegt atbildes attiecīgi šo lūgumrakstu iesniedzējiem. Piemēram, te bija jautājums saistībā ar putnu direktīvu, Un kolēģi gribēja saņemt zināms komentārus, bet pirms es došu iespēju kolēģiem izteikties. Tātad varētu darīt to un pēc tam ķerties pie vispārīgas uh, diskusijas. Uh, Kazakas kundze. Um, sunt reprezentanta societății ornitologice române. Paldies! Es pārstāvu ornitologu sabiedrību. Mēs pārstāvam apmēram 50 organizācijas, kas ir parakstījušas lūgumu rakstu attiecībā uz vēja ģeneratoru izvietošanu Dobrodžā. Tā ir Natūra 2000 vieta un šis vēja ģeneratoru parks, kas tiek izstrādāts šajā reģionā, tas attīstās ļoti ātri bez tādas konkrētas stratēģijas. 2011. gada maijā bija apmēram 4000 uh, vēja turbīnu, kuras uh, bija paredzēts nodot eksploatācijā, un 400 no šīm turbīnām, šiem ģeneratoriem jau uh, bija uzstādīti. Februārī 2012. gadā šo turbīnu skaits bija 5000. 500 jau bija uzbūvētas, uzbūvēti 2012. gada februārī. No šiem 5000 ģeneratoru 2220 par tiem ir uh, vienošanās uh, vidas uh, ziņā, ka tie tiek būvēti šie vēja ģeneratori atrodas, kā jau es teicu, Natūra 2000 zonā. Vides ietekmes izvērtējumi nav bijuši īpaši veiksmīgi no zinātniskā viedokļa. Tur nav ņemts vērā tas, ka šis ir migrācijas ceļš putniem. Ir desmitiem tūkstoši putnu, kas pārlido šo reģionu migrācijas laikā. Eh, Dobruģa eh, Rumēn ir eh, reģions pie Bulgārijas robežas un tas ir vienīgais reģions Eiropā, kur dzīvo, uzturās putnu sugas ziemas sezonas laikā. Šajos reģionos arī jau ir izbūvēts, uzstādīts vairāk, vairāk kā 500 vēja ģeneratoru. Mums ir uh, tāda vēlme, vajadzētu likt spiedienu uz Rumānijas varas iestādēm, lai tās izstrādā uh, stratēģiju un izvērtē ietekmi uz vidi, tāpat ietekmi uz Natūra 2000 objektiem, ietekmi uz uh, to, kāda ir šiem vēja ģeneratoru parkiem šādu vējģeneratoru parku izstrāde ir jāpārstāv līdz tam brīdim, kamēr būs izstrādāta šāda skaidra stratēģija, vai arī tiks skaidri izlemts, kādos reģionos šādus parkus drīkst izvietot. Pirms noslēdz gribētu teikt, ka ornitoloģijas asociācija Rumānijā un tāpat arī citas lūgumraksta parakstītāja puses nav pret vēja enerģiju. Mēs atbalstam šo enerģijas formu, bet uzskatām, ka Natūra 2000 objekti un uh, bioloģiskā daudzveidība nedrīkstētu ciest no šāda veida projektiem. Paldies! Grazie a lei. E... Paldies! Un tagad mēs varam uzsākt debatas. Aukens kundze. Uh, paldies. Mani ļoti neapmierina šī procedūra. Mēs nesaņēmām ziņojumu. Es redzu, ka uh, vizīte ir bijusi februārī. Tagad es nesaprotu, kāpēc uh, šis ziņojums, kāpēc mēs to tagad saņēmām viss saspringdākajā laikā. Strasbūras sēde bija. Uh, Man nav bijusi iespēja iepazīties. Ja tas ir uh, reāls Rumānijas uh, situācijas atspūgļums, tad jāsaka, Rumānija jau ir gluži tā kā paradīze salīdzinot ar, Burgāni, ar Bulgāriju, bet uh, par to es gribu šaubīties. Dokuments ir ļoti īss, bet domāju, ka būtu jāatliek šī jautājuma izskatīšana, jo Te jūs vienkārši atspūgļot varat iespāžu atbildi. Tāda ir atbilde. Nu, un tas arī viss, viss skaidrs. Te ir atbildi no nozares, te ir uh, viss skaidrs, problēma nav. Ja tāda ir attieksme, tad tādā veidā mēs būtu arī, arī atrisinājuši zinājums uh, jautājums Bulgārijā. Un tad es redzu arī, ka jautājums, ko mēs diezgan tā detalizēti pārunājām, Uh, komitejā par masu informācijas līdzekļu brīvību. Kā jau es teicu, visām vismaz neesmu apmierināta priekšsēdētājs kundze ar šo jautājumu un procedūru, un es domāju, ka jūs esat, mm, esat mūs nedaudz pievīlus. Jūs neesat tiešām vispilnīgākā mērā rūpējušies par šo komiteju. Jūs esat projām, mēs te nesaņemam dokumentus. Mēs, mūsu komiteja nav prioritāte šorīt. Ja jūs nedodat mūsu komitejai prioritāti, tad ir ļoti grūti cīnīties par konkrētām lietām, jo priekšsēdētāji nav pati mūsu pusē. Un šis ziņojums man parāda, ka mēs to saņēmām tik vēlu un ar tik maz tāda reāla lūgumrakstu darbiekšā. Vienkārši ir bijuši kontakti ar nozari, ar uh, varas iestādēm, ar lūgumu rakstu iesniedzējiem. Jūs vienkārši ziņojat, ko katrs teica, un tas viss, bet ar to nepietiek. Tādā veidā nevar kārtīgi strādāt, tāpēc es gribētu lūgt, lai mēs pārtraucam šīs debatas. Eh, slikti, ka citi šīs vizītes dalībnieki nav klāt, un es domāju, ka viņus komentārus jāiestrādā, kāpēc tas nav izdarīts, es nezinu. Katrā ziņā man nav pašai bijusi iespēja kārtīgi izpētīt šo ziņojumu, bet tādā veidā mēs nevaram strādāt. Es atvainojos. Paldies, Bustināro. Eh, kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Numur viens. Domāju, ka ziņojuma projekts. Kā to varētu šodien nosaukt? Tur būtu jābūt atbildēji uz vienu jautājumu. Kāpēc atkal Rumānijā? Kāpēc atkal lūgumrakstu komiteja brauc uz Rumāniju? Un vienīgā atbilde ir tāda, ka šajā laika periodā pēc pēdējās vizītes mēs novērojam tādu konsekventu Eiropas Savienības tiesību aktu un regulu ieviešanu. Tāpēc mums ir tik daudz lūgumu rakstu un šie lūgumu raksti ir par ļoti tādiem sensitīviem jautājumiem par vidi, par uh, māsu informācijas līdzekļiem, tam līdzīgiem jautājumiem. Otrām kārtām. Viens no vissvarīgākiem jautājumiem, vismaz uh, pieciem Rumānijas pārstāvjiem, bet tāpat laikā nav atsaucas ne uz vienu viņiem svarīgāko jautājumu, ko viņi ir pauduši sa sanāksmēs. Par ģeoloģisko rīkstisku nav nekādas atbildes. Par uh, vides atbildību nav nekādas atbildes atkal. Par problēmām un dialogu starp eh, investoriem un valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību atkal nekādas atbildes. Kāpēc ir tik daudz ieteikumu, tik milzīga opozīcija no sabiedrības, no pilsoniskās sabiedrības Rumānijā? Uh, arī Rumānijas akadēmijas un universitātēm un tā tālāk. Tas nekur šai ziņā man neatspoguļojās. Un kāpēc nav minēts, kas tika minēts šeit par Rošamantāna zelta ieguvas projektu, ka tur ir nepieciešama no, neitrāla stratēģija un vie, ietekmes uz vidi izvērtējums. Šajā komitejā mēs jau par to runājām, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mūsu izvērtējums būs godīgs un ka mēs eh, attiecīgi arī kārtīgi pārbaudīsim, vai Rumānijas varas iestādes ievēro un īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus vai arī nē, bet te nekā no tā visa nav. Un noslēgumā gribu teikt, labākā atbilde mūsu bažām tika piedāvāta pagājušā pirmdienā, pēc, pirms nedēļas Uh, Rumānijas pašreizējais Rumānijas uh, vides ministrs uh, runāja, un tā nebija opozīcija vai pilsoniskā sabiedrība vai kāda akadēmija, bet vides ministrs Rumānijā Laslo Borbējs. Viņš intervijā teica, jā, mums notiek procedūra projekta izvērtēšanai, bet mums vēl nav atbildi par tādiem jautājumiem, kā labāko piemo tehnoloģiju definīcija. Es esmu bijis eh, Zviedrijā un Somijā un esmu pārliecināts, ka slēgtā tipa ieguve ir drošākā. Un tur varētu ietekmēties no Skandināvijas modeļa šai ziņā. Bet atkal nekā no tā. Tātad par atbildību vidas priekšā. Ir nepieciešama skaidra atbild no ieguldītājiem, bet Arī šāda atbildu veicinājums te nav piedāvāts. Piemēram, pēc tam par šīs eh, iegūs vietas rehabilitāciju pēc tam. Un tāpat bija runa par to, ka nepieciešama politiskā vienošanās vismaz esošās koalīcijas uh, ietvaros, tā viņi paši ir izteikušies. Tāpat laikā vairāk kā uh, 127 tūkstoši eh, ir paraksti savākt un iesniegt Rumānijas parlamentā par šo pašu jautājumu, un atkal ziņojumā neviena teikuma par to nav, un noslēgumā par šo jautājumu. Es eh, citēšu ziņojumu, un es pateicos eh, sekretariāta godīgumam, ka tik uzdots jautājums par viņa attieksmi pret projektu. Ministrs teica, valsts sekretārs Antons, viņš uh, atzina, ka viņš ir par projektu. Nu, kur vēl labāk parādīt, cik ļoti subjektīva ir nostāja, ja ministrs saka, ka izvērtējums vēl nav veikts un atbildes nav skaidrs, bet valsts sekretārs, kurš ir atbildīgs par projektu izvērtēšanu, pilnīgi atklāti ir atzinis, ka viņš ir par šo projektu. Vai mēs varam uzticēties tādā gadījumā objektivitātei? Es domāju, ka šī ir fundamentāli svarīgi jautājumi un tos vajadzētu atbilstoši iestrādāt ziņojumā, lai mēs būtu droši, ka lūguma raksta iesniedzēja balss ir uzklausīta, un tas ir mūsu galvenais uzdevums - uzklausīt un sadzirdēt lūguma raksta iesniedzēja balsi, ne tikai ieguldītāja vai tikai valdības balsi. Visbeidzot, pilnībā atbalstu. Runātāji, kas pārstāv ornitologu asociāciju. Šajā jautājumā Rumānijas valdība ir labāk īstenojusi Eiropas Savienības eh, tiesību aktus, bet tāpat laikā viņi teica, ka viņi nezina par ģenerāla, eh, vidas ģenerāla direktorāta veiktajām inspekcijām, pārbaudēm, ka viņi kā nezināja, kāda ir rezultāti bija šīm pārbaudēm, un viņiem nebija nekādas sajēgas par to, kāpēc tik uzsākt soli procedūra. Ja viņi vispār neapzinās un neko nezina, vai tad mēs sakli varam uzticēties un paļauties uz šo uz šī, nu, šo novērtējumu objektivitāti. Mums ir nepieciešams līdzsvarots izvērtējums, ņemot vērā abas puses, lūgumraksta iesniedzēja pusi, kas pauž visas bažas, un attiecīgi arī oficiālo valsts pārstāva pusi. Es iesniegšu vairākus grozījumus, kā jau jūs teicāt iepriekš, un es esmu pārliecināts, ka gal galā parādīsies arī kāds teikums par uh, tikšanos ar eh, mēdīju, pārs, mēdīju brīvības eh, pārstāvjiem. Pieci deputāti tur bija klāt, arī vairāki žurnālisti un lūgumrakstniedzēji bija telpā. Viņi izvērtēja situāciju par masu informācijas līdzekļu brīvību un ziņojumā neierakstīt nevienu teikumu par to. Manuprāt, tas ir nedaudz dīvaini, bet esmu pārliecināts, ka mēs eh, padarīsim šo ziņojumu par tādu nopietnu sadarbības pierādījumu. Paldies! Grācija, la kolēga Guns. Paldies. Tagad eh, kolēga Gons. Es nepiedalījos faktu vākšanas misijā, es tikai atceros iepriekšējās debats par šo jautājumu un arī mūsu diskusijas balstoties uz šo lūgumu rakstu, un patiesībā lūgumu rakstu šajā sakarā ir bijuši vairāk. Izskatos tekstu, es neredzu atbildes uzdotajiem jautājumiem. Patiesībā es domāju, ka tas ir jautājums, kas attiecās ne tikai uz Rumāniju. Zinot pagātni, tad eh, balstoties uz šo te Roša Montānas eh, zelta raktuvju karjeru. Tā ir bijusi vesela katastrofa ekoloģijai. Un patiesībā viss šis te projekts eh, iet pāri valstu robežām un raugoties uz drošības pasākumiem un kritērijiem, tad atbilži ir bijis daudz, varas iestādes saka vienu un eksperts saka kaut ko citu. Patiesībā mani pārsteidz arī tas, ko Viktors teica, ka valsts sekret, ka, um, valsts sekret, sekretariāts vidas jautājumos atbildēja uz to arī samērā dīvaini. Tātad cilvēkiem pie šādas varas esošiem vajadzētu runāt par savu veidu interešu konfliktu, jo varbūt kāds, kurš ir atbildīgs par vidi, vajadz, viņam vajadzētu iestāties par vidi un nevis atbalstīt argumentus, ar kuriem klajā ir nākusi karjera pārvalde. Tātad es tiešām nezinu, kāda tam varētu būt iemesli, bet šajā tekstā es neredzu nekāda veida konsultāciju procesa atsauc. Tātad ir ārkārtīgi daudz pilsoniskās organizācijas, kuras ir iesaistītas vidas aizsardzībā, tātad nav nekādi adekvāti pētījumi veikti. Jā, ziņojumā ir pieminēti vairākas izpētes gadījumi, bet es nezinu, varbūt jūs man varēsiet sīkāk paskaidrot, varbūt, ka mēs varam iz, izskatīt šos pētījumu rezultātus. Tātad es šeit vairāk dzirdu pamatojumus un apgalvojumus, un patiesībā mani tas mazliet pārsteidz, jo, piemēram, Tas pats attiecās arī uz kodola reakcijām. Kaut vai zinot, piemēram, to, kas notika Fukushimā pagājušā gada Japānā, kā jau teicu, ir ārkārtīgi daudz neatbildētu jautājumu un nav pareizi apgalvot, ka mēs esam dzirdējuši visas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Uh, Vēl bez tam vēlētos eh, mazliet pieskarties arī preses brīvības jautājumam. Patiesībā šie jautājumi ir saistīti. Un zinot to, ka sabiedrība bieži vien savu viedokli veido balstoties uz plašsaziņas līdzakļos teikto, tad vajadzētu zināt, uz kādiem avotiem balstās arī mēdējos parādījusies informācija un kādā veidā, teiksim, protesta akcijas, uz kādu informāciju balstās opozīcija. Piemēram, zinot to, kas ir bijis nopublicēts par šo projektu, es eh, nevēlētos apgalvot, ka Rumānijas plasaziņas līdzekļi ir pārmēru brīvi. Uh, Es zinu, ka šajā faktu vākšanas misijā bija tikšanās arī ar žurnālistiem, bet patiesībā šī te preses brīvība, tātad informācija, kas parādās publiskajā telpā, un šis projekts ir cieši saistīti jautājumi. Es personīgi uzskatu, ka, piemēram, ar šo ziņojumu mēs vēl varam strādāt un strādāt, un, piemēram, manas kaimiņu valsts pārstāvsts patiesībā tā ir valsts, kas daudz cieta šajā ekoloģiskajā katastrofā, un es nedomāju, ka šajā dokumentā ir sniegts pietiekam daudz atbildes uz mūsu jautājumiem. Prieksēdētāji, paldies, Jāra kungs lūdzu, bez mikrofona. Piec, jā. jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos Ich finde es ja erstmal gut, dass. Uh... Es vēlētos pateikt to, ka, manuprāt, ir ļoti labi, ka mūsu faktu vākšanas misijas ir tik ārkārtīgi aizraujoši piedzīvojumi. Protams, kā petīts, ka lūgumrakstu komiteja izskatīs visus faktus, un, piemēram, šajā gadījumā mums ir priekšlikums, darba dokuments, Mums eh, viens šāds eh, faktu vākšanas misijas eh, gadījums bija arī Berlīnē un tomēr. Tātad runājot par Rumāniju. Varbūt situācija nav īpaši adekvāta. Bija priekšlikums, jūs varat iesniegt, sagatavot priekšlikumu un, piemēram, demokrātijas apstākļos priekšlikums ir tālāku diskusiju pamats. Tā tad ir dokuments. Nē, nē, es runāju par Berlīnu. Mēs pat neesam vispār diskurē, disku, mēs pat neesam vispār tikuši tik tālu, kā mēs tikām Berlīnē. Runājot par delegācijas vadītāju paveikto, es uzskatu, ka delegācijas vadītāju mēs varam vainot darba dokumentā apjoma vai satura sagatavošanā. Otrakārt, un šeit es vienkārši dalos savā viedoklī ar jums, tātad Berlīnas faktu vākšanas misija, to mēs izskatīsim kādā citā sēdē, bet eh, mums vajadzētu vienoties par savu veidu rīcības kodeksu. Tātad eh, misija ir oficiāla delegācija, ir arī neoficiāli uzaicinātie, kuri piedalās dažādās eh, darba grupās konkrētajā valstī, un pēc tam tiek tagad sagatavots faktu vākšanas misijas ziņojums. Un pēc tam mūsu komitejā mēs par šo ziņojumu balsojam. Un šajā ziņojumā ir jāparādās tam, kas tad notika un tika paveikts faktu vākšanas misijā. Tātad delegācija kaut kur devās, vai misija bija veiksmīga, teiksim, faktu mākšanas aspektā, un tad, teiksim, parādās vairākas idejas, un vai mēs varam kaut ko ierakstīt. Jebkurā gadījumā tātad mēs tiekamies, mēs par kaut ko vienojamies, un iespējams, ka par kādu no ziņojumiem mums būs jābalso, ka mēs nevarēsim vienkārši vienoties. Tā tad ir ziņojums, bet varbūt, ka būs deputāti, kuriem ziņojumā iekļautais teksts būs pieņemams nepilnībā. Uh, Tas pats attiecās arī uz koordinatoru sēdi. Tātad es uzskatu, ka mums ir nepieciešams izstrādāt kodeks, noteikums, kādā veidā šīs faktu vākšanas misijas tiek veikts un organizētas. Tas pats par Berlīni. Es, piemēram, pamanīju, ka eh, mēs nerunājam skaidru valodu. Tātad Mans priekšlikums būtu tāds, ka mēs vienotos par faktu vākšanas misijas procedūru, kam ir jāparādās ziņojumā. Un, protams, tā ir komiteja, kur gala beigās pieņem ziņojumu vai ne. Tā tad ir sagatavota teksta redakcija, kuru mēs izskatām. Un, protams, ko es vēlējos pateikt, nenogaliniet ziņas nodevē, ziņas nesēju. Tātad Rumānijā patiesībā mēs esam devušies vēl solīt tālāk nekā Berlīnē. Rumānijas eh, faktu vākšanas misijas ziņojums ne visiem ir pieņemams, un tomēr es esmu pateicīgs, ka mēs dokumentu esam sagatavojuši. Prieksēdētāji, paldies, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Ja ne? Protams, ka mēs vēl diskutēsim par šo ziņojumu. Tā bija tikai pirmā viedokļa apmaiņa, un tas ir tikai dokumenta pirmās teksta redakcijas izskatījums. Un, protams, ka es vēlētos, lai izsakās arī citi misijas delegāti. Protams, ka mums ir jābūt objektivitātei, un, protams, ka es priecājos par ikvienu ieguldījumu. Es vēlētos, lai arī varbūt ieguldījums būtu pēc iespējas konstruktīvāks un pozitīvāks. Un Gons skundzei vēlētos pateikt, ka mēs nekādā gadījumā nevēlamies izvērtēt atbildes vai e, izsauktās reakcijas, un tāpēc mēs to neatspoguļojam šādā dokumentā. Tātad e, mēs tikai ap, apkopojam plusus un mīnusus un mēģinam nākt klajā ar objektīvu analīzi redzētajam. Tātad e, es esmu mēģinājusi iekļaut visu mūsu satikto cilvēku teikto, komentārus, un, kā jau es teicu, mums vēl būs iespēja izskatīt šos jautājumus un šo dokumentu sīkāk. Tā tad eh, šis ziņojums ir sagatavots samērā lielā steigā, un tagad es došu vārdu Busanāru kungam. Pirms mēs par sākam runāt par grozījumu iesniegšanu. Tātad, eh, Busanāru kungs, varbūt, ka jūs iepazīsieties ar nākamo tekstu redakcijas versiju. Un jā, mums ir jārunā arī par metodoloģiju. Un nākamā teksta redakcija jau varētu būt nedaudz spec specifiskāka. Un pavisam īsi vēl viens aspekts koordinatoru sēdē. Mums būs jārunā par mūsu misiju kalendāru, jo patiesībā bieži vien faktu vākšanas misijās mēs netiekamies ar lūgumu raksta iesniedzēju. Un bija tāda delegācija deputāti, piemēram, Busanāru kungs, kurš vēlējās tikties ar konkrētiem konkrētiem cilvēkiem, un, protams, ka dodoties uz faktu vākšanas misiju, mēs vēlamies tikties ar cilvēkiem, kuriem tas ir aktuāli, un tomēr, kā jau šeit izskanēja, ir jābūt kaut kādai programmai. Bet, eh, ja, piemēram, koordinatori nav eh, devuši savu jā vārdu e, konkrētai, konkrētai rīcībai, tad diez vai mēs varam rīkoties pret koordinatoru teikto. Tā tad e, koordinatoru sēdēs mēs vienojamies par misijām, un tāpēc e, mēs nevaram rīkoties ārpus koordinatoru lemtā. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu varbūt šeit ķīvēties par to, kā, kādā veidā darboties. Ik viens eh, pozitīvs iznākums, tas nenozīmē, ka mums varbūt ir jāmēģina pārliecināt vietējās varas iestādes pārstāvi. Tātad ik viens pozitīvs sasniegums, kaut vai tiekoties ar cilvēkiem un izrunājot apstākļus, uh, Arī tas eh, ir jānovērtē pozitīvi. Protams, ka ikvienam ir iespēja tikties ārpus nospraustās programmas un nāk lajā ar politiskiem, varbūt vairāk ietonētiem paziņojumiem. Un tomēr to visu nevar atspoguļot eh, faktu vākšanas misijas atskaitas ziņojumā. Un sekretariāts man palīdz pieturēties pie konkrētajiem rāmjiem, kur ietvaros misija tika organizēta. Tagad mēs esam pabeiguši lūgumu rakstu komitejas sēdi un 5.30 sāksim koordinatoru sēdi. Ja vien kolēģiem nav nekas sakams, tad esam pabeiguši komitejas sēdi. Ā, varbūt varam sākt koordinatoru sēdi tūlītās? Ja? Labi, tad piecas minūtes un pēc tam koordinatoru sēde.